grūti uh, tik bieži redzēt šādu ēlastību šajā parlamentā un šādu attieksmi. Liels paldies! Šis uh, punkts darba kārtībā tad būtu noslēgts. Balsošana notiks uh, rītdien, kā parasti 11.30. Voy a proceder a hacer un par de anuncios. Que... Un tad uh, jācer, ka tas būs uh, jauks brīdis, eh, bet man ir daži paziņojumi. No padomis mēs paņēmā, saņēmām pirmā lasījumā divas uh, pozīcijas, skaidrojot, uh, kāpēc tās ir pieņemtas, un uh, tas tiks uh, publicēts uh, šīs plenāras sesijas protokolā. Mums ir trīs, uh, prezidentūrā ir trīs mēneši, lai sniegtu atbildi, un uh, papildus tam Zaļo grupa ir iesniegusi priekšlikumu norīkojumiem parlamenta komitejās, arī to iekļausim plenārsesijas eh, protokolos un uzskatīsim, ka tas ir pieņemts. Ja